Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, atļaujiet man sākt sanāksmi. King procedure. Un sāksim ar balsošanas procedūru. Uh, uh, let me say, at the beginning, Vēlos teikt, ka vispirms vajadzētu kontrolu balsojumu veikt. Lūdzu, sagatavojieties kontrolu balsojumam. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūdzu, apsēdieties, beidziet diskusijas, un mēs sāksim ar kontrolu balsojumu. What kind of question you propose? kādu jautājumu jūs varētu iedomāties, nu vai esat gatavi atvaļinājumam? Tātad sākam balsot. Ah. Dear colleagues, please stop Nu, kolēģi, lūdzu, beidziet sarunāties. Nu, es negribu būt nepieklājīgs, bet lūdzu, beidziet runāties e, un atbildiet uz jautājumu. Balsojiet par uzdoto jautājumu. Beidziet, beidzam balsot. Uh, let me inform you mm, at the next uh, issue that we Es gribētu jūs informēt, ka mēs mainīsim balsošanas kārtību un sāksim ar ģimenes biznesu Eiropā. Nīblers kundze lūdza pārcelt balsojumu, jo viņai e, nāksies doties prom ātrāk. Tātad mēs mainām balsošanas kārtību, ja vai jums tā būs liela problēma. Sākam ar ģimenes biznesu Eiropā. Nīblers kundze, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nu, es gribētu izmantot šo te iespēju un pateikties ēnu referentiem par lielisko sadarbību pie šī ziņojuma. Jā, ir iesniegt ļoti daudzi uh, grozījumu priekšlikumi uh, un uh, tie faktiski dod tādu signālu no mūsu grupas puses, ka mēs atbalstām ģimenes biznesa attīstību Eiropā. Paldies visiem, kas ar mani kopā strādāja, paldies visām pusēm, un es gribētu teikt, ka visi bija gatavi meklēt kompromisus, un tiešām paldies eh, par lielisko sadarbību. Un vēlējos norādīt uz 89. mutisko grozījumu, kad balsosim par šo punktu, tad es eh, to eh, no, eh, nolasīšu. Tā, sākam balsot kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss divi par pret atturas pieņemts. 60. 8, 79, 75 par pret atturas pieņemts. 69. grozījums par pret. Sešdesmit astotais atkrīt.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 pret atturas pieņemts. Kompromis 3 par pret atturas pieņemts. 77. grozījums par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. Kompromis 4, kas par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts. 97. par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudam elektroniski 97. Sākam balsot. Ir par daudz viena pārstāvi no tautas partijas grupas. Tagad ir labi. Beidzam balsot. Noraidīts. Deviņdesmit astotais mutiskais grozījums, ko pieteic Nīblers kundze. Jā, paldies. Es vēlētos pieteikt sekojošu labojumu extending the beneficiaries of all existing instruments for SMEs and/or entrepreneurs, in particular COSME, to, un jetzt kommt die Ergänzung mid-cap. Un tālāk uh, papildinājums and the family businesses. Paldies. Mans jautājums. Vai ir iebildumi pret šo grozījumu? Vai kādam ir kas pret? Nevienam nav iebildumu, labi. Tātā gadījumā varam balsot par 98. grozījumu ar multisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturis. Pieņemts. 137. Par. Pret. Atturis. Pieņemts. 100. Par. Pret atturas nepārbaudīsim elektroniski simto. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. par. Pret. Atturas noraidīts. 112. un 116. par. Pret pārbaudam elektroniski. 112. 116. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas pieņemts. 110. par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 noraidīts, 147 par pret. 147. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūs neceļat pietiekam aktīvi rokas, tādēļ nav tas skaidrs redzams. Lūdzu, dariet to. 149 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Ample 3 par e, divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret Autors pieņemts. Nē, noraidīts. Pārbaudīsim otro daļu. MP3 otrā daļa. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 10 par pret atturas pieņemts. 183. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. 198. grozījums par pret pārbaudam 189. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis 12 par. Pret. Atturas. Pieņems. Fem 1 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Fem 11 par. Pret atturas pieņemts, FEM 13 par pret jāpārbauda elektroniski FEM 13. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. 190. par pret atturas noraidīts. 196. par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 100, 210. Eh, grozījums par pret Ha? Nē, pārbaudīsim 210 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss 15 par, pret atturas pieņemts, kompromiss 16 par, pret atturas pieņemts, 7. grozījums par, pret atturas pārbaudam. Pārbaudām septīto. Septītais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Kāds ir pārdomājis, es to redzēju. Jo iepriekš izskatījās tā pusi uz pusi, un nu, tagad bija pavisam skaidrs. Es jau katreiz varu pārbaudīt uh, Astotais grozījums par pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pieņemts. Kalvarojas 17 par pret atturs pieņemts. 15. grozījums par pret atturs pieņemts. 18. par pret atturs pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts, 24. 25. kopā par pret. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudām elektroniski 24. 25. Beidzam balsot. 23. par pret. Vēlreiz. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas noraidīts. Man šķiet, bet pārbaudīsim 26. elektroniski. Īsti skaidrs nebija. Beidzam balsot.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 pret. Tātad vēlreiz 36 par, pret, atturas, pieņemts, 37 par, pret, atturas, noraidīts, 40 par, pret, atturas, noraidīts, 42 par, pret, atturas, noraidīts, 2 par, pret, atturas, pieņemts, un 3 par, pret, atturas,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 Pārbaudām 27. Empl 27. Beidzam balsot. Divdesmit astotais par, pret, atturas, pārbaudām 28. Beidzam balsot. Noraidīts. PMD par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts tam E par pret atturas noraidīts G par pret atturas G pārbaudīsim. Viens tautas partijas deputāts par daudz, beidzam balsot. Pieņemts H par pret atturs. Pieņemts I par pret atturas noraidīts. Kā par pret atturas pārbaudam. Pārbaudām, kā beidzam balsot. Noraidīts. FAM 5 par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas atturas noraidīts, 19 par pret atturas noraidīts. Un elektroniski balsojam personāla balsojums, tātad par visu dokumentu. Sākam balsot. Atkal EPP viens par daudz. Beidzam balsot. Nu, apsveicam referents. Šeit ir mūsu rezultāts. Anželika, labi, nākamais punkts. Imanī. <laughs> okay. Uh, the next is on the... Nu, tātad nākamais uh, jautājums apkārtībā. Ir tā sauktā cilvēka ekonomikas mums Lojas Ferreira. Nu, ko? Sāksim. Kompromisa priekšlikums numur viens. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Kompromiss numur divi. Par? Pret? Atturās? Pieņemts. Kompromiss trīs. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. Ceturtais. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. Kompromiss numur pieci. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts kompromisam 6, kas par, kas pēc, kas atturās pieņemts, kompromiss 7 un 78 grozījums, es tie, kas par, kas pēc, atturās, pārbaudīsim 78 grozījums. Tātad 78. grozījums pārbaudam. Sākam balsot, beidzam balsot. Tomēr noraidīts. Sabiedriet kompromiss. Par, pret, atturās pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturās. Pieņemts 93. grozījums par pret. Nu, pārbaudīsim 93. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums par pret, atturās, pieņems. Devītais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Desmitais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 113. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 11. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 13. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 121. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturēs. Izskatās, ka drīzāk tā kā pieņems, bet, nu, balsosim elektroniski pārbaudīsim balsojumu 121. grozījums. Balsojam, beidzam balsot. Nu, tomēr noraidīts. 14. Eh, kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturēs pieņems. 131. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturēs noraidīts. 15. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 139. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās norēdīts. 16. kompromiss, kas pār, pret, atturās pieņemts. 17. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 18. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 152. grozījums. Kas par? Pret. Kas atturās? Pieņemts. Un tagad 12. kompromiss un kolēģis Ferēra, mūsu referents. Vēlas to sacīt šajā sakarā. Kolēģis Ferēra, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Nu, te bija tāds eh, pārpratums, bet nu, mums eh, pat tam lāgam ir padevies to eh, atrisināt. Un, um, tātad mēs atsaukšu savu mutisko ierosinājumu un balsosim tikai par tātad kompromiss 154. vairs tur nefigurē šajā kompromisā. Par to varētu, varētu balsot atsevišķi. Paldies! Labi. Tātad, ja esat panākuši pozitīvu iznākumu, tātad balsojam par 12. kompromisu un atsevišķi par 154. Ja? Labi, tad 12. kompromiss, kas par, kas pēc, kas atturās pieņemts. Un 154. grozījums, kas par, kas pēc. Šķiet, ka norādīts, bet nu pārbaudīsim. Tātad balsam elektroniski, jo tas vispār ir izgocījums. 154. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Viennozīmīgi noraidīts, bet, nu, tiešām bija svarīgi to pārbaudīt, jo, nu, nedaudz tāds pretrunīgs grozījums. 158. grozījums. Kas par? Pret, uh, atturās, noraidīts. 157. grozījums. Kas par? pret eh, pārbaudīsim kolēģim, tātad 157. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norēdīts. 159. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 162. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 166. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. 167. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 19. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 169. prasījums. Kas par? Pret? Atturās Nu, nebija gluži skaidrs, balsosim elektroniski. 169. grozījums balsojam elektroniski. Jo nebija gluži skaidrs, kāds ir iznākums. Tātad 169. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kompromiss, kas tāļ, pret, atturās, pieņemts. 179. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Nu, Atvainojos, tad divās daļās jābalso. Tātad, tātad par pirmo daļu 179. grozījums, pirmā daļa, kas pār, kas pret, kas atturās. Norēdīts. Otrā daļa, kas pār, kas pret, atturās. Norēdīts. 180. grozījums, kas pār, kas pret, atturās. Pieņemts. 181. kas par, pret, atturās. Pārbaudīsim 181. grozījums, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 182. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 183. kas par, atvainojos. Šeit jā, jābalso divās, pa divām daļām. 183. grozījums pirmā daļa, vēl pret atturējums pieņems otrā daļa par pret atturās pieņems. 184. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 187. grozījums, kas par, kas pret, atturās. Ir pieņems, bet labi, tomēr pārbaudīsim tātad balsojumu elektroniski par 187. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 185. Tātad 187. grozījums ir pieņemts, un tagad 188. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Norēdīts 189. Par? Pret? atturās. Pārbaudīsim, balsam elektroniski 189. prosījums. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss. Kas pār? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 22. kompromiss. Pār, pret, atturās. Pieņemts. 23. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 195. kur zīmes otrā daļa, kas par, pret, atturās, norēdīts. 203. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 206. grozījums, kas par, pret, kas atturās, norēdīts. 24. nosīm. Kas par? Kas pēc? Kas atturās? Pieņems. 212. nosīm. Kas par? Kas pēc? Nu, šķiet nāksies pārbaudīt, balsojam elektroniski 212. grozījums. Balsojam elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. 213. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 214. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pārbaudīsim. Tātad balsojam elektroniski 214. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Atkal, atkal ir viena tauta par tieši par daudz mums te sarakstā. Nu, šķiet, ka šis trūkumiņš ir novērsts, un nu, tad līdz ar to beidzam balsot. Noraidīts. 215. grozījums. Kas par? Pret. Atturās norēdīt. 216. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās norēdīt. 217. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās. Pieņemts. 218. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās. Pieņemts. 222. grozījums. Kas par? Pret Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 222. grozījumu. Beidzam balsot. Nā, atkal vien tā pat tieši pa daudz mums. Nu, tagad kārtībā, beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 223. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Šveika pieņems, bet tomēr nāksies pārbaudīt balsojumu elektroniski. Par 223. Eh, grozījumu. Veicam balsot. Pieņems. Desmitais klausījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 11. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norēdīts. 12. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 13. grozījums, ka pirmā daļa, kas par? Pret. Atturās noraidīts. Otrā daļa, kas par? Ā, nē, otrā daļa šķiet uh, atkrīt, ja pirmā daļa nespēja pieņemt un tā netika pieņemta. Tātad, jā, pirmā daļa tika noraidīts un par otro daļu nav jābalsta. 14. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 15. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 25. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 26. kompromiss, kas par, pret, atturās. Pieņemts. 26. grozījums, kas par, pret, atturās. Pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturās. Pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 27. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 37. grozījums, kas par, pret, atturās pārbaudīsim balsēm elektroniski par 37. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 28. kompromiss, kas par, kas pret, Kas atturās? Pieņemts. 41. grozījums. Kas par? Pret. Atturās norādīts. 42. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 43. par? Pret. Atturās. Pieņemts. Nu, nāksies pārbaudīt, vai 43. Eh, grozījums balsojam elektroniski. Tātad 43. grozījums, beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums, kas pāri, kas pret, saturās, norēdīts. 45. grozījums, kas pāri, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 46. grozījums. Kas par, kas pret, kas uh, atturās? Uh, nu, tomēr nāksies pārbaudīt 46. grozījums. Balsojam elektroniski. Tātad 48. grozījums, beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Noraidīts. 48. grozījums. Kas pār? Kas pret? Kas atturās? Pārbaudīsim. 48. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Kas pār? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 29. kompromiss. Kas pār? Pret atturās. Pieņemts. 52. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, 53. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, 1. grozījums, kas par, pret, atturās, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Trešais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Piektais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Sestais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Septītais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. Astotais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. Devītais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās eh, pieņems. Tagad Normatīvas eh, komitejas eh, otrais ierosinājums par pret atturās pieņemts. Ceturtais punkts par pret atturās noraidīts. Devītais, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Vienpadsmitais punkts, kas par, kas pret, kas atturās Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Tātad eh, par Nodarbinātības eh, komitejas 11. ierosināto punktu beidzam balsot, norēdīts. 18. punkts par, pret, atturās, Nu, es jūs atkal pārbaudītu, jo gan augstu savas rokas neceliet, kolēģi. Atvainojos pie tā, bet, nu, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par MPL 18. punktu. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. punkts, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts, 23. punkts, kas par, kas pret, kas uh, atturās, uh, nāksies pārbaudīt, ja mēs balsojam elektroniski par 23. punktu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk par diviem grozījumiem kopumā 26. ir 7. vienā blokā, pār pret atturās pieņemts. Un tālāk par priekškomitejas 9. ierosināt Leona punktu, kas par kas pret, kas atturās pārbaudīsim. 9. Eh, punkts. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pēc desmit jaunies eh, punkts, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 17. punkts, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 29. punkts, kas pār, pret, atturās, pieņems. 30. pār, pret, atturās, pieņems. 31. punkts, kas pār, uh, kas pret, kas atturās pieņemts, 33. kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts, 39. kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts, 43. kas pār, kas pret. Pārbaudīsim, nosam uh, elektroniski par peši 43. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, tad elektronisks balsojums par eh, dokumentu kopumā. Balsojam. Beidzam balsot. Apsveicu kolēģi Ferēru. 49 balsis pār, 8 pret. Eh, jūsu dokuments ir ticis pieņemts. Paldies! Now we go. Un tagad pārējiem pie nākamā punkta. Tātad sastarpējās savietojumības risinājumu, tātad starp saslēgumu pilsoņiem, eh, uzņēmējiem tā tālāk, starp saslēgumu, kā iespēja modernizēt uh, publisko valsts sektoru. Kolēģis Zoriņo mums te ir referents, kompromisa grozījums numur viens, kas par pret atturās pieņemts. 13. grozījums pār pret 30. Eh, par pret atturās pieņemts, 11. kompromiss pār pret atturās pieņemts. 68. grozījums par pret atturās pieņemts. Imko 25 par pret atturās pieņemts. Imko 26 par pret atturās pieņemts. 71. grozījums par pret atturās pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 71. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Inko 27, kas balso pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Inko 28 pār, pret, atturās pieņemts. Inko 29 pār, pret, atturās pieņemts. Inko 30 pār, pret, atturās pieņemts. Inko 31, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Inko 32, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts, 16. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts, 73. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts, 74. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts, 75. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Un nāksies pārbaudīt 75. Eh, grozījums balsojumu elektroniski. Nu, atkal viena tauta patieši pa daudz mums tam sarakstam. Sveicam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts? 77. grozījums. Kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts? 78. grozījums. Kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts? 30, info 35. Kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts? 79. grozījums. Kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts? Info 36. Kas pār, Kas pret? Atturās. Nāksies pārbaudīt no šo balsojumu. Inko 36 balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Tātad norādīts. 13. kompromiss, kas par kas pret atturās pieņemts. 14. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. 18. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Imko 37, kas pār, kas pret, kas atturās norēdīts. 15. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Imko 39, kas pār, kas pret, kas atturās pieņemts. Kompromiss numur 16, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. 17. kompromiss, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. Inko 40, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. 88. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. 89. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. 90. Kas pār, kas pret, kas atturās norēdīts. 91. Kas pār, kas pret, kas atturās norēdīts. 92. klausījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Šķiet, ka pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. Balsam elektroniski par 92. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts tomēr. 93. klausījums, kas pār, kas pret kas pret, kas atturās noraidīts. 18. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Inko 42, kas par, pret, atturās pieņems. 19. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 20. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 21. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 125. groziņš, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 126. groziņš, kas par, kas pret, kas atturās. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim balsojumu. Elektroniski par 126. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 22. Kas pār? kas pret, kas atturās pieņemts. 133. grozījums, kas par, kas pret, kas uh, atturās, pie, pārbaudīsim 136. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 50. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? Imko 51. Kas par? Kas uh, pret? kas atturās pieņemts. Imko 52, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 134. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 135. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 136. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Imko 53, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Imko 54, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 130, Septītais grozījums, kas pēc, kas pret, kas atturās. Nāksies pārbaudīt. 137. grozījums balsam elektroniski. Aicinu balsot. Noraidīt. 138. grozījums, kas par, kas pret. Arī šo nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 138. grozījumu. Beidzam balsojumu. Noraidīts. Inko 55. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 31. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Otrais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Trešais grozījums. Kas, kas pret? Kas atturās? Pieņems. 33. grozījums, kas par, kas par, kas atturās pieņemts. Imko 3, kas par, kas pret. Nu, nāksies pārbaudīt Imko 3 um, balsojumu elektroniski. Beidzam balsojumu. Pieņemts. Imko 4, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Inko 5 par pret atturās pieņemts. 34. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Inko 6, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 30. No, trešais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 38. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 39. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 4. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Imko 8, kas e, pār, kas pret, kas atturās pieņems. Imko 9, kas pār, kas pret, kas atturās pieņems. Piektais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 44. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņems. 45. grozījums, kas par, kas pret, kas e, atturās. Nav šeit pārbaudīts. Balsojam elektroniski par 45. grozījumu. Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. 46. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 7. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 47. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 47. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Inko 13. Kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 8. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 9. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Šķiet, ka pieņems, vai nāksies tomēr pārbaudīt balsam elektroniski par 9. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 14. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? 40. Ne, 10. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? 49. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? Imko 15. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? Sēstājas kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās pieņemts? Septītais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Imko 16, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Astotais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 57. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 9. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 62. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 120. kas par, kas pret, kas atturās pieņems. 63. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. Imko 21, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 22. imko grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 14. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. 10. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņemts. Un galā balsojums, balsojums par visu dokumentu kopumā. Lūdzu. Tātad gāds eh, balsojums par eh, ziņojumu kopumā. Beidzam balsot. 55. 55 par, 2 pret. Zariņo kungs, eh, sirsnīgi sveicam, jūsu ziņojums ir apstiprināts. Un vispēdzot, tad pēdējais šīs dienas balsojums. 2006. gada budžets mandāts trialogs mandāts triologam, referente ir Anlīna Van Bosaita. Yeah. For... Atvainojieties, nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Neesam pārliecināts. Pāriem pie balsošanas. Kompromiss viens pār, pret saturas pieņemts. Kompromiss divi pār, pret saturas pieņemts. Devītais grozījums pār, pret saturas pārbaudām devītais grozījums. Devītais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par,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 noraidīts. 41 par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts. Jā, pārbauda, pārbaudām. Devītais kompromiss. Pārbaudām pēc tavu ieteikumu, devītais kompromiss, beidzam balsot. Pieņemts. 46. par pret. Atturas. Noraidīts. 47. par pret atturas. Pieņemts 48. par pret. Pārbaudām 48. 48. grozījums. 48. Well, Christian, we, we should be sure about your amendment. That's... Ir jābūt pārliecībai par grozījumu, Kristiāna. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 52. grozījums pār pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas noraidīts. 55. par pret pieņemts. Elektroniski gala balsojums. Viss eh, ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir ļoti labs 48 pret 2, 6 atturās apsveicam Annelīnu Van Boseltu. Paldies, kolēģi! Atvainojos, bet esam pabeiguši balsošanu. Nezinu, vai tās ir labas vai sliktas ziņas vai lieliskas ziņas. Yeah. We would like to continue. Un tagad mēs turpināt varētu ar nākošo darba kārtības punktu, kas ir itre prioritātes 2016. gada budžetā viedokļa apmaiņa ar Jose Manuelu Fernandešu, kurš ir 2016. gada budžeta ģenerāla referents. Kolēģi,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 Kolēģi. Dear friend Miriam, Miriam, if I may ask you to. Eh, Dargojas, dargā Miriam, ja tu varētu apsēsties un arī citi kolēģi, ja viņi ieņemtu vietas, lai mēs varam ķerties pie darba. Vēlreiz atgādinu, ka Astotais darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā ir itre prioritātes nākošā gada budžetā viedokļa apmaiņa ar Žozē Manuelu Fernandešu, kurš ir nākošā gada budžetam ģenerālais referents. Sveicam itre komitejā kolēģi. Jūs eh, esat pieradis jau uzstāties mūsu komitejā, esmu pārliecināts, tomēr atgādinu, ka balsojums par itre nostāju uh, notika šorīt no rīta, un mēs esam pēc balsošanas. Referente ir kopā ar mums un grib pasvītrot to, cik svarīgs ir ikgada budžets un kādas ir prioritātes citre politikas jomās, jo šeit ir runa par mūsu ekonomikas Eh, rūpniecības, mazā vidēju uzņēmumu, eh, IKT, telekomunikāciju paketes, enerģijas eh, un citu jautājumu konkurētspēju. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu konkurētspējai. Un lai mums būtu stratēģija izkļūšanai no krīzes. un ir uh, mūsu rīcībā vismaz minūtes 30, 40. Un tagad es lūgtu kolēģi Fernandešu nākt klajā ar galvenajām prioritātēm nākošā gada budžetam. Paldies. Runāšu franču valodā. Vadlīnijas nākošā gada budžetam ir pieņemtas plenāra sēdē 11. martā un atgādinu 3E nodarbinātību uzņēmē darbība un mazie vidēji uzņēmumi. Tas ietekmēs mūsu darbu un kategoriju viensā. Neaizmirsīsim iekšējo un ārējo solidaritāti. Kohēzijas politika ir nozīmīga solidaritātei iekšējā ziņā, bet nedrīkstam aizmirst, ka kohēzijas politika ir svarīga ar izpētei, e, inteliģentai izaugsmei un nodarbinātībai par ārējo aspektu runājot, paturēsim prātā, kas notiek ārpus Eiropas robežām, tas ir ļoti svarīgi trešajas un ceturtās kategorijas izpratnē. Tāpat arī imigrācijas jautājumi ir nozīmīgi. E, padomu komisija respektē šīs saistības, tas nozīmē komisija respektēs un padomu jārespektē daudzgadu finanšu schēma. E, padome nereci piemirst ka ir jauns, jauna daudzgadu finanšu schēma, kur ir iekļauta fleksibilitāte, kur ir kopējā rezerve neizmantotajām summām rezervē no iepriekšējiem gadiem, un par to mēs esam daudz runājuši, ko padomu nevēlējās izmantot FC nolūkā. Eiropas Eh, strateģisko investīciju fondam. Mums izdevās to izmantot, un tas ir jaunums šajā daudzgadu finanšu schēmā 14. pantā. Un sākot no 16. gada neizmantotā rezerve pāriet globālajā rezervē, kas var pēc tam tikt izmantot politiskiem mērķiem konkrēti izaugsmei un nodarbinātībai. Mēs vēlamies izmantot šo fleksibilitāti un šo iemeslu pēc ir pieņemts samazinātā DFS, lai varētu šo fleksibilitāti izmantot. Šo prasību izdevās iestrādāt um, jaunajā DFS. Protams, ir arī citi e, instrumenti, kas ir nozīmīgi, bet respektēt e, apņemšanos nozīmē maksātu uh, kas ir nolīgts, mazliet smieklīgi ir teikt, ka tādas apņemšanās, kas saistības, kas pēc tam, kas izpaužas eh, maksājumos. Maksājumi ir loģiskas sekas eh, saistībām. Ir izveidots maksājuma plāns, lai varētu samazināt kavētos maksājumus. Un vienojāmies ka nākošajā gadā nevar būt vairāk kā divu, divi miljārdi nenomaksātu uh, saistību no 7.13. gada finanšu schēmas. Protams, ka uh, tas um, ietekmēs arī eh, FC vienošanos, kur ir samazināta ietekme uz apārs 2020 un Connecting Europe kopā pār 1 miljārdu, 6 miljārdu vietā Atgādinu, 23. jūnijā tiek pieņemts ziņojums budžeta komitejā. Pēc tam mandāts un mandāts trilogam jūlijā plenārsēdi 30. septembris grozījuma termiņš eh, septembra vidū septembra beigās eh, grozījums budžeta komitejā par grozījumiem, 12. 12. 13. oktobris eh, eh, rezolūcija, novembrī samierināšanās. Tas bija ļoti īsi. Tagad īsi par komisijas budžeta projektu. Tas tika prezentēts 27. maijā un pēc tam atgādinu, ka uh, komisijai būs savs lasījums budžeta priekšlikumiem, un it īpaši itrē sakara atgādinu, ka saistības kosmē ir samazinātas eh, par 4,8% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pār saistībām apārs un 2020 samazinājums ir 1,9, bet tas mainīsies, jo ir samazināti samazinājumi, e, apvārsim 2020 savukārt e, maksājumos ir pieaugums par 11,6%, kas izpaužas kā 1 miljārds eiro. Svarīgs ir maksājumi jautājums, lai būtu pietiekam daudz naudas līdzekļu saistībām Par aģentūrām. Šeit ir palielinājums, kā jau mm, apņemšanās bija iepriekšējos gados pilotu projektu un sagatavošanās darbības. Ir eh, samazināta rezerve, kas vēl tik samazināta ar FC nolī, eh, vienošanos, jo ir samazināta ietekme uz apārsni 2020. Protams, eh, pilotu projektiem ir vēl citas robežas, tie ir 240 miljonu visām sagatavošanas darbībām un pi pilotu projektiem, eh, kas sadalās 40 miljoni un 180 miljoni vieniem, vienai un otrai kategorijai. Kopumā tas nav slikti, bet Man apņemšanās ir tu, darbu turpināt, tas nozīmē katrā budžeta procedūrā samazināt ietekmi, kā jau es izsakos vienmēr maksimāli minimizēt ietekmi uz apārsni 2020 Connecting Europe, jo katru gadu tiek veidots garantijas fonds, un es gribētu arī jūsu atbalstu kā arī apņemšanos no jūsu komitejas puses, lai redzētu, kuras līnijas ir un pozīcijas ir aizstāvāmas katru gadu šajās programmās konkrētā pārsī 2020, jo mums izdevās panākt vienu miljardu vairāk šīm abām programmām, bet viss vēl nav galā jo no paša sākuma es atkārtoju, ka komisija nereti un arī padomu piemirst, ka katru gadu tiek veidots garantijas fonds. Pat eh, vēl kaut kas, ko padoma aizmirst, ir budžeta eh, fleksibilitāte, kas ir iestrādāta starp institūciju nolīgumā, jo var samazināt vai palielināt eh, par 10% kādu programmu, tas nozīmē, ka vēl viena e, kauja būs jāizcīna šajā jomā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs par izklāstu un tagad e, e, lūkšu mūsu referenti izteikties deputāti Van Bosorte. Paldies, Fernandeškungs, paldies priekšsēdētāji. Runājot par eh, šo eh, jautājumu. Esmu referents ITRE komitejā nākošā gada budžetam, un esmu gandarīti konstatēt, ka visām iesaistītajām pusēm ir plaša vienprātība attiecībā uz tām prioritātēm, ko ITRE komiteja vēlas piedāvāt nākošā gada budžetā. Vienprātība ir plaša. Un Es gribētu aicināt pieturēties pie eh, atzinuma, kuru mēs eh, apstiprinājām ar lielu vairākumu, 48 balsis pār divas pret, un mūsu komitejā mēs turpinām uzsvērt, ka apvārsnes 2020 un Connecting Europe ir jāsaglabā. Būs eh, budžeta samazinājumi. Parlaments ir vedis sarunas visai asā veidā pār šīm abām programmām, un vienu gadu pēc tam, kad tika uzsākti pirmie uh, projekti, mēs vēlamies ekonomizēt šajās programmās. Tomēr šīs ir programmas, kas Eiropā ir ar ļoti nozīmīgu pievienoto vērtību, un tas būtu visai nelādzīgs signāls uzņēmumiem. Nevajadzētu likt domāt, ka Eiropas Savienība ir neusticams partners. Un, uh, Jautājums eh, ir par labu likumu došanu taiskaitā šajā jomā. Jums būtu jāturpina aizstāvēt parlamenta nostāju konkrēti, lai nebūtu samazinājumu uh, apvārsni 2020 un Connecting Europe, lai finansētu FC. Tāpat arī jūs um, varat izmantot vienošanos, kas ir iegūta trilogām. Tālāk par mūsu komitejas nos, nospraustajām prioritātēm nākošajiem gadam. E, tās atbilst Eiropas Savienības prioritātēm, starp savienojumu energoefektivitāte, e, aprits ekonomika, e, kavētie maksājumi. Budžet, budžeta komiteja piešķirs prioritāti kategorijai 1A. It īpaši svarīgs jautājums ir, vai šīs prioritātes atbilst tām, kuras jūs eh, atbalstīsiet budžeta komitejā. Un pēdējais elements. Tas ir jautājums, ko mūsu komitejā var darīt šajā jomā līdz 18. datumam varam iesniegt grozījumus. Es ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu prioritātes, un vai jūs varētu pateikt, kur jūs sagaidāt mūsu komitejas grozījumus un kur būtu jānosaka prioritātes? Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs, mūsu ēnu referentīm. jeb koordinātori. Kolēģis Kariņš. Paldies! Mūsu referents nav klāts. Īsos vārdos atkārtos. Mēs tikko komitejā nobalsojām jautājums, kas ir um, strīdīgi politisko grupu vidū, un šis tāds nav apārsas 2020, citre komitejai ir ļoti svarīgs, tajā ir. Ja daudz pūliņu pēdējā likumdošanas periodā. Tālāk viens komentārs. Ja es pareizi sapratu, jūs teicāt, ka 16. E, gada budžetā e, e, lielie pasākumi ir 2 miljārdu deficīts starp maksājumiem un saistībām. Parasti parlamentu lielākās varas ir tās, kas Eiropas Savienības budžets ir ar Uh, uh, atšķirības starp to, ko mēs ietaupām un ko maksā dalība valsts. Es uh, domāju, ka vairāk pūliņus var pielikt, lai pārvarētu šo šķērsli un tas attiektos un palīdzētu visām programmām, it īpaši apārsni 2020. Paldies! Tālāk sociāla demokrātu vārdā deputāti Mūdī. Paldies, sveicam mūsu komitejām! Mēs regulāri tiekamies budžetā, bet e, šodien mēs tiekamies šeit. Un kā jūs zināt no FC sarunām un debatēm, kas notiek, ir plaša vienprātība par to, kur mēs vēlamies e, nokļūt, runājot par nākošā gada budžetu, sekojot FC jautājumiem ir ļoti iedvesmojuši redzēt to, kā politiskās grupas un komitejas sadarbojas, lai pasargātu apārsni 2020 un Connecting Europe. Mums ir jāturpina sadarbība caur šīm sarunām un lai panāktu to, ka eh, programma apārsni 2020 mēs atzīstam un atbalstām uh, tā eh, atšķirīgo finansējumu, kas attiec uz grantiem un eh, finansējumam eh, finanšu instrumentiem. Un arī jūs redzējāt mūsu ziņojumā, ka grant finansējums neierobe, netiek ierobežots tikai uz dažādām um, īpašām jomām, bet arī vēl citām apvārsnī 20. Bet eh, nelabais vienmēr slēpjas detaļās, kad mēs eh, tiekam tuvāk eh, galīgajām budžeta sarunām, taču mēs ceram uz nepārtraukt atbalstu gan apvārsnim 2020, bet arī konkrētajām atšķirībām, kuras pastāv apvārsnim 2020 budžetos. Paldies, turpin priekšstādātājs. Eh, Alde vārdā eh, deputāts Gerbrandī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Fernandes kungs, kas esat eh, kopā mums, un mans jautājums attiecas uz maksājumu problēmu. Kolēģis Kari, Kariņš arī to pieminēja, un es Vēlētos konkrēti jautāt par maksājumu plānu, ko ir sagatavojusi komisija. Ja man informācija ir pareiza, tad komisija piešķir prioritātes maksājumiem kohēzijas un reģionālās politikas jomās un izpētes inovācijas eh, sadaļā ir, ja nu neatstāta novārtā, tad ar citu prioritāti komisijā. Vai jūs to atzīstat un uz uzskatāt, tāpat kā es, ka dalību valstu absorpcijas kapacitāte kohēzijas un reģionālās politikas jomā ir problēma, ka maksājumi izpē, pētniecībā un inovācijā ir pat vēl jo svarīgāk, un komisijai būtu šai jomai jāpiešķir lielāka prioritāte nekā tagad. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs kolēģi. Uh, so speakers, but, um... Pāriem pie citiem runāja. Tājiem deputāti Van Bremte ir referente par EFSI. Vārds jums. Paldies. Izteikšos samērā īsi. Mums nebija iespēja izrunāt FC sarunu uh, rezultātu sitrēm Iesākumā es vēlos pateikties kolēģim Fernandešam par šo kopīgi izcīnāmo kau, izcīnīto kauju sarunās, un mēs cīnījāmies vienā frontē, un lai gan parlamentā bija plašs vairākums, kopā ar budžetniekiem Itri un Tran un citu kolēģu atbalstu, bija kā siena starp to, ko domājam mēs par eh, apvērsni 2020 un padomu un komisiju. Nu, padomas viedoklis var mazliet saprast, bet komisijas viedoklis man ir pilnīgi neizprotams, kā viņi rīkojās sarunu laikā. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, bija pārsteigts un vīlusies, ņemot vērā uh, mazo eh, apņēmības līmeni, zemu apņēmības līmeni no padomas un komisijas puses runāt par apārsni 20, 20 un e, sarunu vedēju zināšanu zemo līmeni. Katrā ziņā pēc eh, sarunām par 20, 20 mēs panācām, ko varējām. Miljards ir miljards, bet tomēr kā jau jūs norādījāt, sarunas nākotnē būs ļoti nozīmīgas. Bet pirmkārt ir divi vēstījumi no manas puses, gan jums, gan kolēģiem, un pirmkārt. Vēl aizvien apvārsnī 2020. Ir eh, um, uh, sadalījums Mums vajadzētu par eh, to, ka mūsu prioritātes tiek respektētas, tas gan ir neformāli, bet sarunu laikā komisāra Georgijeva man teica, ka ir vēl šī sadalījuma eh, eh, sakarā. Sad manevrēšanas telpa, un tā ir jāizmanto. Otrkārt, par nākošā gada budžetu. Es nepieņemu, un mēs nepieņemsim turpmāku samazinājumu, lai gan mēs esam vienojušies, un nākošajā nedēļā tas būs jāliek uz balsojumu, un es um, ieteiktu balsot par, lai gan ar dalītām jūtām, bet mums ir jā. Ap, nodrošina tas, ka katrā budžeta procedūrā nauda atgriežas pie apvāršana 2020 un Connecting Europe. Es esmu no budžetniekiem, gan es esmu daudz izmācījusies, bet um, tomēr mums ir šī nostāja jāieņem kā itrei, lai mēs varētu panākt savu. Paldies, paldies, un nākošais runātājs kolēģis Fēderle. Paldies, vēlējos tikai pasvītrot to, ko jau kolēģi teica iepriekš, jo tas ir tāds spētīgs, spēcīgs vēstījums par to, kā noteikti prioritātes eh, tuvākajos gados. Tas tika minēts eh, saistībā ar apārsnī, bet eh, paskatieties, kas notiek ar enerģijas savienību. Ir runa par 42 iniciatīvām, mēs domājam, kā tās finansēt, ko darīt. Tāpat laikā pastāv liela tendence e, naudu no turienes izvilkt ārā un uh, izmantot EFSI. Un tieši tādēļ uh, ir svarīgi šie te Bremts kundas ziņojums un citi. Tad, kad mēs runājam par uh, rezervēm un kur konkrēti līdzekļus izmantot, tur kaut kas varētu varbūt mainīties. Bet apvāršanas gal galā ir tas, kas nodrošinās risinājumus ekonomikā, darba vietas nākotnē, un ja mēs atņemsim apvāršanim naudu, mēs e, tikai pagarināsim krīzi, kuras vidū atrodamies. Tā kā ir jāsaklabā e, nākotnes redzējums, e, jāpatur uzmanības lokā zinātni, pētniecība un jāveicina ekonomikas attīstība. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, jā, lūdzu. Paldies eh, par jūsu uzstāšanos vakar šajās eh, debatēs. Eh, Akarā mēs runājam par šiem jautājumiem, mēs varētu runāt par daudziem budžeta jautājumiem un par to, ka mūsu grupā ir pret Junker plāni, tīpaši kā e, tiek veidoti kārtējas, kārtējās spekulatīvās investīcijas šajā jomā. Bet nerunājot par to, kas attiec uz e, bu budžetu kopumā, pirmkārt, ir nepieļaujami samazinājumi kosme programmā, tā ir vienīgā, kas atvieglo um, finansējumu MVU, kas ir vairāk nekā 70% no Eiropas um, uh, uzņēmēja darbības tīklat, un tāpat ir jātīsta sociāla solidāra ekonomika, lai tiktu atpakaļ investētas tiktu eh, investēti līdzekļi no aktivitātēm eh, valsts sektorā. Tas mums šķiet būtiski. Tāpat runājot par fondiem eh, inovācijām izpētēji, mēs esam kritiski pret nelielajām summām un šo programmu ieviešanas veidiem, kas apgrūtini, kas atvieglo kredītu saņemšanu tiem, kuriem tas ir vismazāk vajadzīgs. Tātad Eh, multinacionāliem uzņēmumiem, eh, farmaceitiskajiem uzņēmumiem, bet eh, grūtāk to saņemt būs maziem uzņēmumiem. Un visbeidzot, šeit ir runa par merkantīlisku loģiku un tiek privileģēta, dota privileģija investīcijām uh, Eh, liela rūpnieciskā apjomā. Paldies! Eh, paldies, turpina priekšsēdētājs. Citu pieteikumu nav. Kolēģi, vārds jums gala piezīmēm. Paldies! Eh, paldies visiem runātājiem, protams, es neteikšu šeit rekomitejai, kādus grozījumus tā ir jāiesniedz deputāti to zina labāk nekā es, kādi būs viņu grozījumi un ziņojumā, ko es eh, prezentēju, jau ir bažas, kas tiek ņemts vērā. Viena A, viens A rubrika attiecas gan uz nodarbinātības, gan uz MVU jautājumiem, eh, uz konkurētspēju. spēju Eiropas Savienībā. Bet, protams, viss, kas var atbalstīt šo mērķi, domāju, ka arī visiem ir šis mērķis kopīgs. Par apvārsni 2020. Sākotnēji un sarunās atgādināšu, kā nevienas komisijā un padomē negribēja pilnīgi neko mainīt finansējuma jautājumā. Viens miljārds eiro būtu bijis neiespējams uzdevums, un es vēlos pateikties kolēģei Bremtai par veikumu pie šī dosjē. Tāpat mums izdevās bezprecedenta gadījumu izmantot rezervi no globālās iepriekšējās rezerves, par ko komisija, par ko padomu pat negribēja runāt, un tā būs iespēja nākotnē. Tālāk. Vēl viens jautājums, ka re, noteikumos budžeta um, procedūrā ir, ir, tiek paredzēta fonda veidošana. Komisija par to negribēja dzirdēt runāt. Un pēc tam mērķi projektu, pēc tam projektu atlase, e, kas bija mm, pieci kopā mērķi, pēc tam skaitlis mainījās, es pat nevaru pateikt, kurš, it, kāds tas ir un itre prioritātes tika pietiekami aizstāvētas. Tās ir iekļauts regulā, un šeit ir iespēja un trūkums, jo tas tiks izmantots izpēcmērķiem, bet jāpatur prātā, ka ir izdevies pasargāt eh, pozīcijas pamat izpētēji, nedrīkst to aizmirst. Un nebūtu nopietni, ja es teiktu, ka 2,2 miljārdi eiro ir dabūjami šeit un tūlīt šajā budžeta procedūrā 16. gadā. Nē Šajā gadījumā man ir jāredz, kuras ir tās pozīcijas, kas ir jāizstāv jau šajā budžeta procedūrā, jo ir nākošajās procedūrās jāsamazina e, uh, šī ietekmē. Et to saku nevis es, bet tā ir šī pozīcija un ar šo summu, kas ir jā, jāsāk pasargāt jau 16. gadā. Man uh, pilnīgi noteikti ir vajadzīga jūsu iesaistīšanās un atbalsts šim nolūkam. Esmu pārliecināts, ka man tāds būs. Es redzu lielu vienprātību. Es nezinu, vai pēc tam būs tāda pati vienprātība tām pozīcijām, kas ir jāturpina pasargāt. Bet ne jau man ir jānorāda, kādas būs pozīcijas un es uh, un kura ir tā vai tās pozīcijas un summas kas ir jāiegūst. Bet mērķis paliek tas pats e, maksimāli minimizēt ietekmi apvārsim 2020 un Connecting Europe. Un tas, kas man iedvesmo visvairāk, ka parlaments ir tas, kurš aizstāv šīs abas programmas, kuras pārvalda komisija. Un vienu brīdi es pats pat domāju, ka nebūs iespējams šo miljārdu panākt, bet tas mums izdevās. Par maksājumiem nav prioritāts maksājumiem, varbūt prioritāts saistībām, bet maksājumi, kā jau es teicu, tā maksājumi ir saistību loģiskās sekas. Kohēzijas politikā kategorija 1B ir tā, kura ir ar vislielāko kavēšanos. Arī tas ir loģiski, ka E, tur ir vajadzīgs vairāk naudas, ņemot vērā šo, šīs ļoti lielās summas kategorijā 1B. tie ir noteikumi un daudzgad finanses schēmas noteikumi, kur norādīts, ka uh, kohēzijas politikā ir noteikums N plus 3, kas pēc tam uh, rada problēmas ar RAL. Bet La politique de cohésion, euh, et il faut voir aussi. Un mums ir jāredz arī. Tribu aussi Un tas atbalsta arī izpēti, inteliģento izaugsmi. Šeit runa tikai par investīcijām, un ja mēs eh, skatām operatīvās programmas eh, kohēzijas politikā daudzās valstīs, tad eh, līdzekļi tiek piešķirt nodarbinātībai, izaugsmai, MBU uzņēmējdarbībai, eh, izpētēji Nevajag to aizmirst. Un mums tu ir vēl daudz darāmā apārsim 2020 Connecting Europe. Un es arī saprotu, ka man būs jūsu atbalsts par kosmi runājot. Ir samazinājums, tam es varu piekrist, bet formāli tas nav pilnībā pareizi, jo bija frontloadings, bija anticipēšana šeit, un pēc tam izrādās, ka, ja um, tas notiek, tad nākošajā gadā tad ir mazāk līdzekļu, vai ja to paņem, vai naudiņu izlieto visu, tad vairs tās nav vispār. Tas ir viens no. Uh, viena no problēmām. Es redzu, ka prioritātes, kas ir trilogu mandātām, ir arī jūsējās prioritātes, protams, ka es ņemšu vērā taiskaitā jūsu atzinumu, kurš man šķiet jau ir projekta ziņojumā, kas lik, tiks likt uz balsojumu 23. Paldies! Thank you very much, kolēģi. Liels paldies, kolēģi par atvērtību, runājot šeit ar mums ITRE komitejā. Protams, ir svarīgi par šiem jautājumiem runāt un uh, saglabāt tos aktuālus un uh, visu to labāko budžeta komitejā. And for great cooperation. Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues, let us go to the Labi, kolēģi, pāriesim tālāk pie pēdējā darba kārtības jautājuma pirms pusdienām. E, gatavojoties jaunam starptautiskam klimata nolīgumam uh, Parīzē. Un Kelīkungs ir uh, šeit referents, viņš ir ar mums. Tā ir vienošanās par uh, sadarbību starp NV un ITRE komitejām. Mums šī sadarbība ļoti svarīga. Mums šeit ir līdzīgas kompetences, ja mēs runājam par klimatu pārmaiņu jautājumiem. Ir arī ekskluzīva kompetence, kas piekrīt ITR komitejai. Kā enerģija, oglekļa noplūda izaugsmu darbvietas, konkurētspēja, MVU uzņēmē darbība. Un tad mums ir arī kopēja atbildība. Eiropas parlamenta rezolūcija balstīsies uz Zenvidu komitejas institīvas ziņojumu, bet ītra komiteja eh, nāks klajā ar atzinumu. Grozījumiem ir eh, termiņš noteikts, un kalendārais grafiks ir ļoti saspringts, jo mums ir jābūt gataviem pāris nedēļu pirms NV komitejas ziņojums būs gatavs, tā kā daudz laika mums nav. Bet tagad sākam diskusiju, mums ir 45 minūtes laika, kas ir paredzēts šīm debatēm. Un es aicināšu uh, referentu Kelī kungu iepazīstināt mums ar savācinumu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies! ka paskaidrojāt, kādas ir attiecības ar ITRA un ENVI un uzsvērāt kalendārā grafika termiņus. Ir ļoti svarīgi, jo šīs te sarunas īpaši attīstās pēdējās divās nedēļās, un, diemžēl, ne, ne, nav panāktās progresa, kā mēs vēlētos. Zinām, iedvesmu var uh, smelties varbūt no tā, kas sarunu laikā uh, starp partneriem pastāvēja uh, savstarpēja uzticēšanās. Tas ir svarīgi. Un esmu uzsvēris ziņojumā, ka ir svarīgi panākt uh, saistošu globālu vienošanos, lai cīnotos uh, pret klimatu pārmaiņām, un tieši tas mums Parīzē ir vajadzīgs. Lai mēs varētu panākt divu grādu pēc Celsija samazinājumu mērķi, un jāuzsvītro, jāapsvītro kādu labumu eh, tas viss varētu dot, ka tas varētu palīdzēt jaunu darbietu radīšanā un ekonomiskās izaugsmas veicināšanā, jo uh, visi šie pasākumi iet roku rokā ar ekonomisko izaugsmu. Jāceras arī, kādas smagas sēkas var būt tam, ja mēs neko nedarīsim šajā brīdī. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs ar saviem partneriem kopā to apzinātos. Eiropa rosina pārējās valstis tam taisakot, un ir svarīgi, lai mūsu konkurenti arī tam piekristu. Mums nevajadzētu būt tādā situācijā, kad Eiropas ambīcijām nesako citi. Un citas valstis zina, ka Eiropa ir ar mieru uzņemties līderu lomu, bet ar nosacījumu, ka mēs nebūsim vienīgie karotāji šajā frontē. Un nonākam pie oglekļa noplūdes. Mums ir jānodrošina, eh, lai eh, tiktu pieņemt attiecīgi pasākumi. Jo, ja citas valstis eh, neuzņemsies saistības, mums ir jāaizsargā savi uh, tautsēmniecības, savas tautsēmniecības nozares, lai paturētu industriju Eiropā. Un uh, ilgspējīgus vidē draudzīgus procesus nevajag aizstāt ar vidē nedraudzīgiem un kaitīgiem procesiem, izvietojot ražošanu citviet. Tas īpaši ir risks arī biznesa sektoram un būtu kontraproduktīvi to pieļaut uh, attiecībā uz klimata pārmaiņām. Pilna ražošana ir jāsaglabā, eh, apvienojot ar eh, labāku efektivitāti. Vienlaicīgi būtu jāuzsver tas, ka nepieciešams, saist, nepieciešams saistoša vienošanās un uh, oglekļa izmēšu ietilpīgo nozaru aizplūšana vispār nebūtu problēma, ja mēs būtu jau sasnieguši um, iepriekš minēto. Emisiju uh, samazināšanā ir pietiekami efektīvi instrumenti, ko var izmantot, un tuvākajā periodā mēs varēsim nodrošināt uh, to, ka ETS uh, eh, sasniegs savus mērķus, un uh, ļoti cerams, ka nākotnē varēsim izveidot vispasaules ETS schēmu. Un to uzsver arī Angela Merkele savā nesenā uzstāšanās reizē. Tas varētu samazināt emisijas visā pasaulē un palielinātu uh, rūpniecības konkurētspēju. Tas palīdzētu uh, efektīvāk uh, pār uh, profilēt resursu enerģētikas attīstībai. Pirms mēs varam domāt par globālu sistēmu, mums ir jāuzlabo sistēma Eiropā, un tam ir jābūt mūsu ilgtermiņa mērķim. Pēc uzskatos ir izvirzīti vairāki mērķi, lai izskaustu kaitīgas subsīdijas, un vairāk pētījumi pierāda, ka tam ir bijuši rezultāti. Šī subs subsīdijas eh, kropļo tirgu un grauj konkurenci, kā arī ierobežo inovācijas. Un tas ir ne, eh, šo subsīdiju izskaušana ir tiešām vajadzīga, ja mēs gribam savā enerģijas kokteili iekļaut vairāk atjaunīgo enerģijas avotu kā arī ļaut attīstīties jaunām un uh, tīrām tehnoloģijām. Atjaunīgo enerģiju izmantošanas palielināšana ir izšķiroša cīņā pret klimata pārmaiņām. Inovācijas un tehnoloģijas saistībā ar tehnoloģijām varētu dot eh, grūdienu visā pasaulē, attīstot tīrākas enerģijas un sasniedzot klimata mērķus, attīstot zaļo ekonomiku, un tas kopā būtu pozitīvs signāls, ko mēs sūtītu pasaulē Mēs esam uzņēmusies līdervadību daudzās tehnoloģijās šobrīd. Junker kungs ir pasvītrojis savu apņemšanos padarīt Eiropu par numur viens eh, tīrāku tehnoloģiju izmantošanā. Mums ir jāapturprātā, ka ES uzņēmēji ir jāaizsargā attiecībā uz eh, tehnoloģiju transferu. Protams, kā eh, tehnoloģijas ir jānodod īpaši jaunatīstības eh, valstīm, bet ir jānodrošina īpašuma tiesību ievērošana pilnā mērā. Svarīgu lomu spēlē bioenerģijas sektors, arī tas var palīdzēt samazināt emisijas. Un tas ir saistīts ar mežsaimniecības attīstību, kas palīdz samazināt CO2 uh, eh, sastāvu atmosfē, noplūdu atmosfērā, samazinot emisijas un uh, uzglabājot un uztverot eh, CO2. Lauksaimniecības un zemes izmantošanas sektora nozīme ir noteikti e, jāatzīst, e, kā to e, uzsver savā ziņojumā kolēģis Panajokungs. Ir jālūkojas arī uz citām uh, pusēm, kas parakstīs nolīgumu, un pozitīvie signāli no ASV un Ķīnas ir iedvesmojoši, bet Eiropai ir jāparūpējas, lai šīs pozitīvās zīmes pārvērstos reālās saistībās. Ir svarīgi, lai mūsu partneri apņemtos samazināt emisijas. Eiropas Savienība ir apņēmusies panākt samazinājumu līdz 2030. gadam par 40 procentiem un vēl tālāk samazinājums līdz 2050. gadam. Eiropas Savienība tiks aicināta pārskatīt mērķus 2020. gadam. Es kā referents arī aicinātu zinām pārskatīšanu. Un es aicinātu, es domāju, ka šobrīd nebūtu prātīgi prasīt ambiciozāks apņemšanās no Eiropas puses, bet ir ļoti svarīgi panākt globālu vienošanos Parīzē. Paldies, sazādēm kā tādā Daunīgas kundze. Paldies. Nu, iesākumā arī no manas puses paldies eh, referentam, kolēģim Šanam par teicamo pamatu, ko viņš cerētos turpmākam darbam, un arī sadarbībā ar ēnu referentiem līdz šim bijusi tāda visnotaļ konstruktīva, tā kā lūk ar to arī vēlējos iesākt. Sevišķi man ir pēc sirds eh, tas, ka ir tiek, tiek uzsvērts, ka apsnē bija jābūt avangardā runājot par eh, klimata pasākumiem. Mums nepieciešams globāls aizstošs instruments, kur visas puses uzņemtos noteiktas saistības, un pat ja tekstā tas nav minēts, tad eh, saistības panākt eh, IPPC kontekstā, tātad divu grādu samazināšanu, ir eh, lūk, šāds mēģis ETS sistēma jāpie saist citām emisiju tiesniecības schēmām, ar mēģi izveidot kopēju globālu tirgu. Pamazām jāpieliek punkts subsīdijām, kas uh, Mm, nesakmē pārēju uz augstsvērtību ekonomiku, jo sevišķi ir un par rūpniecību un enerģetikas jomu. Nu, jāatzīst arī bioenerģijas sektoru nozīmi šajos procesos. Jā, tā kā pamats darbam ieliks labs, bet, nu, ir šādi tādi elementi, ko mēs vēlētos redzēt papildus šeit, un, un daži tādi apšaubām elementi. Pirmkārt, eh, lai gan eh, pēc diskusijām ar ēnu referentiem ir nedaudz labāks tagad rezultāts eh, tādā pozitīvāku, tādu ievies um, atceram projektam, mēs gribētu, lai šeit būtu atsauce uz tādu mm, pamatotu pārējais um, periodu, adekvātu pārējais periodu, lai būtu attiecīgi jaunu darbvietu radīšanu un uh, lai mūsu rūpniecība arī nostātos uz zem oglekļa ceļu. Un FCCC kontekstā mums noteikti iniciatīvas Un būtu jāsaka tāds, kā nosaukt ceļu kārtas arī Eiropā, atbilstoši tam, kāds notiek starptautiskā līmenī. Pamazām jāpaliek punkts visām subsīdijām šajā jomā. Un eh, tas ir labi, ja mēs runājam par subsīdijām, kas eh, nesakmē šo pārējais posmu, bet eh, teksts ekonomiski kaitīgās subsīdijas. Nu, mums ir zināms jautājums par to, nu, kas tad īsti ir domāts, ko tas nozīmē. Nu, lūk, tā kā šeit vērtējums ņemt vairāk skaitību šajā jautājumā. Un patiesi atzīstu, ka ir e, svarīgi jūsu vēlētājiem, īpaši atsevišķi pieminēt e, agrī biznesu, tātad lauksnesības e, uzņēmējdarbības nozari, bet ja mēs to izraujam ārpus no citām nozarēm, tad tas rada tādu nesabalansētu priekšstatu par, nu, par atzinumu un par tehnoloģiju pārnesi. Nu, mums jāpaliek būt pie mūsu patreizējās nostājas, ka mēs atbalstam investīcijas jāniskajā pētniecībā un šajā pārnesē un atbalstam labsadarbību ar citiem pasaules reģioniem esam gatavi dalīties eh, mūsu tehnoloģijā un zinātnieku sasniegumos ar citiem. Viena eh, būtiska lieta, kā pietrūkst, ir energoefektivitātes joma. Un ja nesen eh, IPCC ziņojumā imtīks ir atstāta pērnā gada ziņojumā, nu tur viņi īpaši izceļ nepieciešamību pēc energoefektivitātes pasākumiem, ka šī kaut kas tādā starptautiskā līmenī šajā ziņā efektivitātes uzlabošanu un, un patērētāju domāšanas uzvedības un maiņa, lūk, tā vēl tāda būtiska ietekme uz, eh, uz mīkstināšanas, tātad um, pasākumiem, pielāgošanās pasākumiem, un to vajadzētu uzsvērt ziņojumā. Un vajadzētu um, pieminēt tāpat arī bioenerģijas um, jautājumu, tātad uh, biomasu uh, savienot CTS, patiesībā mēs varam nonākt pie negatīvām emisijām. Nu, un, uh, lūk, tas ir viens jautājums, kad mēs varam sabiedriskā līmenī patvīt šo jautājumu priekš, ir tātad starptautiskais dialogs par CCS, un uh, tur mums, kā uh, kontinentam, būtu jāpieslēdzās šīm diskusijām. Nu, tad vēl līdzsakus nepieciešamībai, ka citas nācijas, citas valsts arī pieņem pasākumus, uh, mums tāda viss nepieciešamais, ka mēs varam darīt diplomātiski, lai tiešām sakmē to, ka mūsu partneri ir uzņemtas un noteikti saistības, kas ir tik nepieciešams. Jāsāk, kā mēs varam palīdzēt arī attīstības valstīm. lai panāktu, ka arī tās eh, strādā um, šajā zemes oglēka ekonomikas eh, virzienā. Un visbeidzot, lai to panāktu, tad mūsuprāt eh, būtu nepieciešams panākt saistības, kas būtu tātad izprast kā 0,2% piemēram no, no dalību valsts IKP. Nu, lai nu kāds šis cipars nebūtu noteikts cipars no IKP, kas skaidri norādīja, ka mēs darām to, ko lūk, runājam, Tarmi sako vārdiem, saviem vārdiem sakot, un ka esam gatavi rīkoties. Paldies! Pēdējā kungs tāda vārdā, lūdzu. Paldies, un paldies arī Kelī kungam par uh, tiešām neslikto pirmo ziņojumu projektu atbalstīt sociāldemokrātu skatīto vairums komentāru, kas mums bija mūsu pirmajā ēnrefrēna sanāksmē ņemt vērā un atspūgļot jūsu saņemam, un paldies jums par to. Bet, nu, no, daži komentāri no manas puses, pirmkārt, par oglekļa pārnesi. Uh, Itrei komiteja, protams, strādā šo jautājumu, bet eh, mums vajadzētu atrast tādu formulējumu, kas eh, šo jautājumu, nu, tā, tā vieda inteliģenti šeit risināt šajā ziņojumā, proti, mēs zinām, ka ETS eh, sistēma tiks pārskatīta, cerams, ka jūlijā būs kaut kāda jaunuma šajā ziņā, un būtu jāatnāk tāds kādreiz benchmarking instruments, salīdzināt, kā, kā notiek lietas attīstība pa nozarēm vajadzētu atbalstīt nozares, kur, kuras eh, no šī viedokļa raugoties um, rīkojas sekmīgi. Bet, ja mēs aizsargājam tās nozares, kurām varbūt panākumi nav tik, tik spoži, tad mēs neko nepanāksim. Jā, tā tad mēs mēģināsim viņus pasargāt no, no šīm tēm visu izmaksām. Tā kā jāatrod tāds formulējums, kas uh, uzrādīs to, ka šī benchmarking sistēma ir uh, laba, aktuāla, tā būtu, būtu jāuzlabo, varbūt nebalstoties uz vēsturiskajām kvotām un datiem. Uh, kas to jau problēma, jo recesijas rezultātā kvotas, piemēram, tērauda nozare ir pazeminājušās. Nu, cerams, ka nozare stāvoklis tuvākajā laikā uzlabosies. Nu, tādā gadījumā šīs plaisas ar eh, brīvajām kvotām un kas viņiem tiešām nepieciešama būs mazāk. Un no otras puses jā, jānodrošina, lai šīs brīvās kvotas eh, tiek piešķirtas tiem, kam ir vislabākie panākumi, un tam lūk ir nepieciešams šis benchmarking, šis eh, ilgtālais vingrinājums, un Nu, tas ir svarīgi. Tā par subsīdiju pakāpenisku izbēgšanu es noteikti atbalstu, ka tas ir jādara, ir svarīgi, lai mēs to tiešām veiktu. Bet problēma ir tāda, ka, ja mēs uzsveram, ka šīs subsīdijas ekonomiski ir kaitīgas, tad, eh, nu, mēs uzsveram tādu ideoloģisku mm, debatu par to, kas tad ir eh, kaitīgs un kas nav. Un es kā, kā liberāls ekonomiķis, es vienam uzskatu, ka jebkuras subsīdijas ir kaitīgas. Varbūt cits nepiekritīs, ka citi varbūt subsīdijas var kalpot kā labs instruments. Es domāju, ka jārunā varbūt vairāk par, par vidēji kaitīgām subsīdijām. Un es nedomāju, ka teksts patreizajā redakcijā būtu atbalstāms. Mēs tā nevarētu sacīt. Tad, ja globāla subsīdiju izbeigšana, ja tā nav iespējama, tad mums ir ne, nevajadzētu uzsākt tādiem miljardiem eiro subsīdijās tiek izmaksāts subsīdijām gāzei, oglei, oglēm, degvielai tādā Eiropā, ko varētu izmantot citādi, kas uh, uzlabotas, tātad eh, arī mūsu kopējās saistības Parīzes kontekstā. Nu, tie lūk man daži sākotnējie komentāri, mēģināšu būt uh, konstruktīvs, arī nākotnē, sniegt palīdzīgu roku noteikti, jo domāju, ka viensprāt esam attiecībā uz svarīgākajiem aspektiem starp eh, visām politiskām grupām un iekofiksimies viens otrā un būsim gatavi kompromisiem, tad jau viss būs kārtībā. Paldies! Paldies! Žado, kungs, zaļo vārdā, lūdzu. Merci. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, referentam. Kolēģi sociālisti un liberāļi jau vairākas no manām piezīmēm pateica. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jācīnās pret eh, oglekļu noplūdu, un mēs vienmēr esam atbalstījuši to, ka Eiropai ir jā. Ja jāsargā tās nozars, kas pieliek pūliņus un kuras apdraudētu klimatiskais dempings, ja, ja tā šādus pūliņus pieliek. Dažādu gadu pieredzi palūkojoties pagātnē. Ir tāda, ka nozars, kuras visvairāk apdraudēja ārējā konkurence, ir arī tās, kuras ir visvairāk gūs labumu no ETS Eiropas sistēmas. Un dažkārt ir ceļā uz simtiem miljonu eiro, pat miljārdus, piemēram, Arcelor Mittal gadījumā, viņas savā, šīs firmas savā kasē ir saņēmušas milzīgas summas. Domāju, ka ir vienlaicīgi gan. Uh, jāaizsargā, bet nopietni jāsako tam kungu, kā mēs aizsargājam. Otrkārt, šajā ziņojumā ir tāds tonis, kas liktu domāt, ka ļoti labi būtu panākt eh, vienošanos par klimatu, bet spēcīga Eiropas vadība mūsu ekonomikas un enerģijas pārējais jomā varētu kaitīt Eiro, kaitēt Eiropai un jāpārliecinās ir, ka pārējie dara to pašu priekšu tajā pašā laikā. Tas, kad mēs lasām enerģijas aģentūras ziņojumu. Ziņojumu, ko sagatavojusi aģentūra par atjaunīgām enerģijām Irēna, mēs redzam, cik tas lielā mērā atbilst eh, masīvi, eh, izdevīgumam masīvi investēt atjaunī, efektīvās un atjaunīgās enerģijās. Daudz atjaunīgās enerģijas ir panākušas to, ko mēs devējam par tīkla paritāti Un tad, kad vēl mēs skatām pēdējo SVS eh, ziņojumu, kur mēs redzam, ka desmit miljonus eiro katru minūti subsīdijās saņem fosīlās enerģijas, tad mēs redzam, cik Mums šeit ir priekšrocību nodarbinātībai, teritorijām un tā tālāk, lai pār nodrošinātu šo enerģijas ziņā. Mēs zinām, ka nebūs vienošanās Parīzē, ja Eiropa neuzņemas vadību, ne amerikāņi, ne ķīnieši šādu vadību neuzņemsies jāstrādā starptautiskās sarunās, tā ir Eiropa, bet Eiropa nedrīkst būt eh, eh, ambicioza tikai runājot par eh, nolīgumu arhitektūru, bet tai ir jāuzņemās vadība attiecībā uz pārēju enerģijā, lauksaimniecībā, transportā. Tieši to šodien dara Eiropas pilsētas un reģioni. Palūkojieties pilsētu mēru. Um, Eh, konvencijas ziņojumu. Tāpat arī ir jāpatur prātā esošā pilsētas pilsoņu teritorija dinamika, un mums Eiropas parlamentam ir tā jāatspoguļo, un nevis jāatspoguļo kaut kādas intereses, kuras, diemžēl, vēl šodien bremzē enerģijas pārēju. Un domāju, ka mums ir jābūt sabiedrībai tajā pusē, kas virza uz priekšu sabiedrību, un nevis atsevišķu firmu pusē, kuras apdraud um, enerģijas uh, spēles laukam pārdalījums. Domāju, ka ziņojumam ir jābūt vairāk eh, koncentrētam uz enerģijas pārēju un nevis jāsaka, lūk, ja amerikāņi to nedara, krievi nedara, ķīnieši un austrālieši to nedara un arī kanādieši to nedara, tad šajā gadījumā mēs nekur tālu netiksim. Paldies! Paldies! Ferēras kungs, eh, gojvārdā, lūdzu. Obrigado, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu pāris lietas sakāmas gan vai nu attiecībā uz diskutējumu projektu, vai arī ar to, ko citi kolēģi izteicās pirms manis. Tomēr es to darīšu, jo es saprotu, ka nav priekšnosacījumi, lai mēs varētu šo diskusiju šodien notverēt. Vēl pirms desmit minūtēm bija pieejams sešas eh, lingvistiskās versijas par to, ko mēs runājam šodien. Tā ir mazāk nekā viena trešdaļa no tām oficiālajām valodām, kurās ir jāpārtulko rezolūcija. Un tā nav no pirmā reize, ka tas notiek. Un līdz, kā tas bija ar manu ziņojumu par uh, zilo ekonomiku, kas Eh, un nevar diskutēt par lietu, kas nepastāv visās eh, lingvistiskajās versijās, un es uzskatu, ka mums visām grupām, kas ir klāt, ir ļoti nopietni jāpārdomā šis jautājums. Mēs eh, nesaskaramies ar ārkārt situācijām, bet situācijām, kas kļūst par ierastu un piekā, pārkāpt. Uh, principu. Multiligu daudzvalodības ievērošanai eh, ir ļoti nelabvēlīga Eiropas parlamenta kā institūcijas eh, darbībai. Un līdz ar to es atsakos piedalīties šajā diskusijā un paužu dziļu nožēlu kas ir pats kā protests, un aicinu visus, lai tie pārdomā šo pašu jautājumu par to, vai budžeta samazinājumi, kas ir iecerēti parlamentā konkrēti attiecībā uz rakstisko un mutisko tulkošanu, ir jāpārdomā par to, kā šie samazinājumi ietekmē mūsu uh, darbu, un tas ir nopietnas, no, tā ir nopietna atkāpe no daudzvalodības principu. Nāk klajā ar šo aicinājumu un vēlreiz paužu savu nožēlu un savu protestu. Situācija tāda kā šīs, kad uh, teksti ir uh, jāpārt, uh, jāpārt tūko ātri nozīmē to, ka ir jāparedz attiecīgi līdzekļi, lai varētu saskar, arī risināt tādas ārkārtas situācijas, ar kur mēs saskaramies. Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi! Jums pilnīgi taisnība, uzsverot, ka mūsu lingvālisms eh, ir eh, svarīgs mūsu darba princips, mūsu vispārējiem kopējiem Eiropas Savienības garam tas ir svarīgs princips, un 28 eh, dalība valstis, 20. Uh, četras uh, oficiālās uh, valodas. Jā, tas jāņem vērā. Nu, protams, mums ir arī pašiem savs reglaments, kā tad viss eh, tiek uh, risināts, bet, uh, nu, šī nav pirmā reize, kad jūs uzsvērt šo jautājumu, vēlos jums vēlreiz atgādināt šo te reglamenta jautājumu balsošanas procedūrai. Nu, tur mums ir nepieciešams visas uh, valodu versijas, visi tulkojumi, bet balsoties uz mūsu darba reglamentu, diskusijām pilns eh, tulkojuma klāsts nav paredzēts nepieciešams absolūti. Es atvainojos, ka tā, nu, varbūt eh, tas nav tas īstais eh, iemesls. Jā, vēlreiz mums tātad laupīt mūsu ārko laiku, lai mums vēlreiz to atgādinās, jo, nu, ir tikai viens, ko mēs varam darīt, tad jāmaina reglaments, un tas jau ir pavisam cits stāsts, pavisam cita opera, AFKO komiteja par to atbildi. Protams, mēs varam nosūtīt viņiem jūsu priekšlikumu, jūsu iebildi, bet, eh, bet eh, reglaments eh, pat labam šajā jautājumā pilnīgi skaidrs. Jā, uz balsojumu jāskatavo visi tulkojumi, tas skaidrs, bet, bet tagad diskusijā tas nav nepieciešams. Es atvainojos, man žēl, ka tā, bet tā nu tas ir. Protams, būtu labāk, ja mums īstenībā būtu visi oficiāli tulkojumi skaidrs, bet nu, visiem mums tas nāktu par labu. Un es nešaubos, ka jums ir taisnība, tā nu tas ir tiešām, bet. Uh, Un vēlos uzsvērt, ka jūsu balss visiem mums ir svarīgi, jūsu komentāri ir svarīgi, to es neapšaubu. Tā kā principā es jūs atbalstu, kolēģi, bet, nu, mums ir savs darba reglaments, un vienmēr ir nealaši ir iespējams saropēt visus eh, tulkojums, visas valodas versijas uz diskusijām. Man tiešām žēl, ka tā, bet, nu, kā ir tais. Mēģināsim uzlabot katrā ziņā šo situāciju, mēģināsim saropēt maksimāli daudz tulkojumus arī uz diskusijām maksimāli daudz valodas versijas, jo gala beigās, protams, eh, tik un tā nāksies iztulkot eh, tekstu visās valodās uz balsojumu, jo citādi, nu, nevar eh, balsojums bez visiem tulkojumiem nav iespējams, tā kā nākotnē cent, centīsimies arī darīt, ko varam, lai to sarūpēt tiešām. Labi, tagad Mirjam Dalīkundze, jums vārds. Eh, sadaļā tā sauktie citi runātāji, citi komentāri. Jā, paldies priekšsēdētāji, ka ielikāt mums šajā tā saukto citu runātāju kategorijā. Nu, tā tad eh, iesākumā vēlos pateikties referentam, iepazinos ar viņu ziņojumu, manuprāt, tas tiešām ir labs eh, pamats turpmākajam darbam. Jo viņš pieskaras svarīgākajiem jautājumiem runā par uh, klimatu pārmaiņu mazināšanu no vienas puses un par konkur nozar, dažādu nozaru konkurētspēju no otras puses, un svarīgi to ievērot. Parīz konferences mēķim, manuprāt, būtu panākt to, lai visas svarīgākās lielākās pasaules ekonomikas uh, vienojas par saistošiem mēķiem emisiju samazināšanai ilgtermiņā, jārisina problēma ar robekļu pārnesi un jādomā par jauniem uh, efektīviem, izmaksņā racionāliem mehānismiem. Uh, Nu, jādomā par to, lai visas dalība valsts eh, šajā līgumā tomēr um, realizētu savas eh, saistības arī gala beigās. Un atbalstu to, ka subsīdijas jādur, jādod tur, kur tās nepieciešams, bet, uh, ja valsts nepilda savas saistības, tās jāsauc pie atbildības. Atcīmā arī minēts, ka šāds backloading un, un uh, priekšlikums tirgus apdāts rezervē ir labs risinājums, bet nav īsti skaidrs, vai. Uh, pie var mm, tomēr mm, koriģēt ETS sistēmas fundamentālus trūkums. Un ir mm, svarīgi pieminēt to, cik svarīgi ir oglīga tirgus saistīt tomēr ar izmaksu efektivitāti. Kopējais emisiju samazinājums ir, ir nepieciešams un ir jāveido ne tikai vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem, bet uh, vienlaikus ir uh, jābūt gan ambicio, ambicioziem klimata pārmaiņu mazināšanā. Uh, Un vēl vajadzētu izcelt mm, saknes starp silo ekonomiku un eh, jūras vidu un klimatu pārmaiņām. Par vienu atcīm mēs jau balsojam, un arī transporta jomā jāpiesauc, jo transporta joma ir otrais lielākais emitētājs pēc enerģētikas sektoru, uzklākais pēc planētājs. Un eh, līdz ar to šis viedis uh, eh, faktors um, ir jāpaceļ tādā statotiskā līmenī, ja nepieciešams jaunas politikas, kas um, iet pāri robežām, tā teikt, ja mēs tiešām nopietni vēlamies risināt klimata pārmaiņu jautājumu un saglabāt nozars konkurētspēju. Lūk, tāda man ierosinājuma. Paldies. Much. Paldies. Saprotu, ka Tamburāno kungs CD e vārdā gribas izteikties, jā, nu, lūdzu, jā, paldies. Un paldies par atzinumu, mēs esam gandarīti, ka tagad atzinumā izrādīs kāda, kāda izkropļojuma tirgu, ko izraisa uz pasīvo degvielu atbalstīšanu. Un kāda nevalstiskā organizācija nesen eh, nāca klājā ar, ar ziņām, kurā bija norādīts, ka negatīvā ietekme, ko rada fosilās eh, degvielas, eh, nu, ikdienu nodara lielu kaitējumu. Un, subsīdijas šajā jomā ko, kopumā ir eh, pārāk liels joprojām, tas, tas nav pieļaujams. Nezinot zināt, kā nezinu, diplomātiskā viedokļa raugoties. Ja mēs runājam par zinātnisko aspektu, tad eh, tiešām šeit nav eh, vairs sen jau nekā tāda reāla pamatojuma. Protams, tas tā, tā vairāk ir bīdes komitejas darīšana, mm, bet. Um, Es domāju, ka nepieciešams panākt arī eh, jārunā par konsensu eh, starptautiskajā zinātnieku komitejā par, par, par datu traktēšanu, teiksim. Bet tiešām ir eh, joprojām tik viennozīmīgi pierādījumi par, par saiknes tā starp uh, emisijām un klimata pārmaiņām un tā, un kādas ir rūpnieciskās implikācijas un vispārējais. Sabiedrēs punkts jūs atzīmā, kolēģi. Mm, Runa par uh, eh, ieguvumu ekonomikai un, ja, ja sevišķi rūpniecībai, nu šis punkts ir problemātisks, ja netiks panākt uh, konkrēti vienošanās ar esošajiem mērķiem, tad kāda tad būs mūsu labumi? Mm, paldies, jūs runājat vairāk par tradicionāliem finansējuma avotiem un, un, un iespējām jāņem vērā dažādi reģionālie vietējie risinājumi bez reģionālām iniciatīvām jākspējīga vienošanās eh, nav panākama. Nesen mēs pieņemām rezolūciju, kas diezgan visaptvaroši izcināja šo mm, tātad, jautājumu. Mēs aicinājām noteikti 2% IKP mērķi. Respektīvi, ja mēs runājam par aizsardzību, tad ir pieņems tas, jā, ka, ka 2% tagad eh, tiks veltīti aizsardzībai. bet um, par, pārāk daudz esam aizrāvušies ar uh, militāriem jautājumiem un uh, vairāk jāpievēršas šai jomai. Paldies! Labrāntas kundze, kā nākamais runātājs. Paldies uh, priekšstādētāju un um, paldies arī referentam. Um, Svarīgākie komentāri jau izskanēja un es um, var tiem pievienoties. Nu, šeit mums ir svarīgi pārliecināt um, sabiedrību, publiku par to, ka, lūk, ir vērts uh, investēt par šādām. Nesen mēs dzirdējām, ka pāvests arī izteicies par šo jautājumu. Nu, pat gan neesmu katolieti, bet uh, man liekas, tas ir ļoti pozitīvi. Un šis pāvests uh, sevišķi tā, tāds progresīvs individs ir padavies mums, uh, un, lūk, uh, nu, ir um, nesen ir nopludināti daži dokumenti no, no pāvesta viroja, ja, kur, kur viņš eh, nu, diezgan drosmīgi izsakās par to, kāda ir saikne starp eh, um, klimata pārmaiņām un ekonomiku un tā tālāk. Un tas ir viens labs veids, kā apelēt pie cilvēku sirdsapziņas un jūtām, un es domāju, ka mums jāsako viņu piemēram. Tas ir ļoti tāds inteliģents veids, inteliģenta pieeja. Manuprāt, ir ļoti pārliecinoša pieeja patiesībā. Jo pat labam, ja mēs uh, um, ņem vērā to, kāda skepsi ir Amerikā pret, eh, pret eh, klimatu pārmaiņu risināšanu un e, eiroskeptiķu balsis Eiropā, nu mēs redzam, ka ir nepieciešama politiskā vadība, ir nepieciešams tiešām darbs ar sabiedrību. Un man tiešām prieks, ka pāvests ir eh, uzņēmis iniciatīvu, ka, ka viņš varētu tiešām mums arī, viņa balss varētu būt noderīga. Savukārt, ja mēs runājam par saistībām, par ko ir un šajā ziņojumā, nu, daudz puses nav īsti īstenojuši savas saistības. Ja būtu īstenots tas, kas eh, eh, jau līdz šim ir panāks, nu tad. Eh, mm, tas nozīmē, ka mēs savas saistības nepanāksim. Ja turpināsies pastāvošā dinamika, tad par 3 līdz 4 grādiem temperatūra var paaugstināties līdz gadsimta beigām. Tas nav pieļaujams, ir nepieciešams papildus finanšu saistības un, un politiskās saistības, un es ceru, ka mūsu ēnu referenti un sadarbībā referenti panāks vienošanos. Un ceru, ka mm, līdzīgi kā mēs to uzsveram mūsu vienā no mūsu pēdējām plenāru sēdēm, ir jādomā arī par sadarbību ar citām komitejām. Paldies! Protams, sabiedriskā domā kārtīgi svarīga pēc pāvests Francisks nesen uzsvēra, ka klimata pārmaiņā tās ir svarīgas cilvēcei. Nu, tas varbūt nebija tā diezgan negaidīti no viņa puses, kā tas jautājumu, bet, protams, tas arī Kariņa kungs lūdzu. Paldies! Ieklausījos kolēģi sacītajā un jāsaka, ka iesākumā vēlos pateikties Kelī kungam par tiešām diezgan līdzsvaroto un eh, tādu ierosinājumu par viņiem, viņam projektu. Bet es tiešām arī vēlētos, lai Eiropa mēs esam atbildīgi tikai par 11% no izmešiem Eiropā, jo konsensus tāds, ka tas ir slikti, tam jāpaliek punkts, bet slikti ir tas, ka mēs kontrolējam tikai 11% no kopējām globālajām pasaules emisijām. Tā kā pat ja mēs uh, savas emisijas nozam līdz nulē, nu, tik un tā planētu mēs uh, neizglābsim, ja nu kādam tas interesē. Un līdz ar to svarīgākais ir pārliecināt uh, mūsu partnerus. ASV un Ķīnu īpaši pārliecināt, arī Indiju pārliecināt, uzņemties um, arī dzen, šīs tā, idejas un saistības, kuras idejā tagad ir kļuvušas par pašsaprotamu jautājumu. Nesen um, enerģētikas komitejā, tātad kopējās vakariņās, mēs runājām par, uh, nu, tāds 40 minūtes apmēram bija dialogs. Uh, un viens uh, no kreisajiem politiķiem, tur, tur man sēdēja blakus, un viņš pārtrauca sarunu sacīja, bet tagad, ja, Nu, kaut ko es te īsti nesaprotu. Nu, ko tu nesaproti? Mēs, mēs vaicājām, viņš saka, nu, kā pie joda? Man nu, šķiet tieši tā, viņš teica, kā pie joda. Jūs eh, saviem eh, patērētājiem, eh, tātad vēlētājiem sakat, ka augstāks nego cenas ir laba lieta. Es jums saku, nu tā, mēs nedomājam, tā mēs nesakām, bet, nu, jāsamazina ir CO2 emisijas. Viņš saka, ASV, nu, jums būtu gals, jā, jūs kā politiķis izbeigtos vienkārši. Jo, nu, politiķiem um, galvenais, un viņi, viņi saka, vēlētājiem, protams, ir cenas un konkurētspēja. Un tā grūtība mūs ir tāda, ka mūsu diskusijās um, pār cenām un, un šo konkurētspēju netiek runāts vispār. Un man šķiet, tas nav pareizi. Jo mēs varam um, nonāvēt mūsu rūpniecību, bet, bet mēs uh, neizklāpsim planētu. Mēs uh, iegūdam daudz enerģijas, lai pārliecinātu mūsu partneri, ka viņiem kaut kas jādara un tikai tā jau kaut ko jau var panākt. Bet uh, tādā ziņā mēs atsvarot tie mērķi mērķi, kur, kurus atbalsta arī mūsu parlaments, ja nu, vismaz tur dažs individs, protams, ja, kas vēlēš, uh, uh, nu, acīm redzot, netic vienkārši zinātnē, ja, nu, tā dīvaini jau vēlēš gadās, bet skatās, ja nepieciešama globāla vienošanās, tas skaidrs. Jautājums, ko um, mēs darīsim tādiem nebūs šādas globālas vienošanās. Vai mēs tad darām vadīt it kā no aizmugures tā sacīt, un ko tas mums visiem nozīmē? Es esmu no Latvijas, kas ir ārkārtīgi zaļa valsts patiesībā. Lepni lūgtum visi apmeklēt mūs nu, vairāk kā, kā trešdaļu no mūsu energoresursiem nāk no atjaunīgiem, atjaunīgiem resursiem. Tātad un domāju, ka tas ir ļoti labs, spošs piemērs zaļajai ekonomikai. Nu, viens piemērs, protams, tāds, ka mums ir tā pašāka rūpniecība, nekas daudz ražots Latvijā netiek, un tas ir padomu okupācijas 50 gadu mantojums vai mēs vienlaikus jau būtu zaļi un nabadzīgi, nu, nu nezinu, vai tā gluži varētu sacīt, eh, tas, protams, ir labs jautājums, bet eh, es, eh, lūk, vienkārši, nu, dalos ar savām idejām tā brīvi, saprotu, ka es šeit esmu minoritāte, pat, pat tā ļoti izteikti minoritāte, varbūt viens esmu šādās domās, ja, bet, bet nav nu, labi šādi, nevajag teikt, ka es būtu vienkārši savās domās ārpus šīs tāpas, ja. Lai nu kā, es neapšaubu to, ka šie mērķi jāsasniedz. Es nevēlos apšaubīt to, ka mums e, ir jāmazina CO2 emisijas, e, ka tas nāks pa labu ilgtermiņā mūsu nozarēm un, un tā, bet vienkārši vēlēsim uzsvērt to, ka mums būtu jāatceras, ka pasaule sastāv ne tikai no politiķiem, bet no rūpniekiem, no uzņēmējiem, no citām valstīm, kas vēl kārtīgi konkurētspējas, kas vēlas e, un ir gatavs konkurēt Eiropā kopumā. Un tas jāņem vērā, tad lūk, par to mums jāpadomā. Lūk, tā kā es Es nevēršos pret eh, zinātnes datiem vai pret šiem mēķiem. Es saprotu, es eh, gan zinātnieku datus, eh, informāciju, gan šos mēģus atbalstu, bet kā panākt, lai citas vadošās pasaules ekonomikas mums sekot? Ja mēs to panāksim, tad problēma ir tiks atrisināt. Tālāk, zilā karte Žadokungam. Jā, nu šādas zilās kartes nav, bet nu, man ir ļoti bagāta iztēle, tā kā iedomāsimies, ka man tāda ir un jums vērts. Nu, nē, nu, nevarētu gluži teikt. Um, Kolēģim Kariņam vēlos sacīt, enerģijas pārējā tā nav tikai Parīze, ir jāizlaiž ziņojums, kas ir sagatavots. Tad, kad mēs lasām ekonomiskās analīzes par dažādu enerģiju izmaksām, geotermiskā, eh, hidrauliskā, zemes biomasa, izlasot visu ziņojumu, eh, ražošanas izmaksas ir līdzvērtīgas fosilo enerģiju ražošanas un kodolu enerģijas izmaksām. Tā ir realitāte un tas nav kāds zaļo sapnis vai fantāzijas, kas vēlas nobeigt rūpniecību. Tālāk, lasot šos ziņojumus Eh, uz vienu miljonu eiro investētu dažādās enerģijās, tas dod 1,5 darbietas eh, fosīlajās enerģijās, 2,5 kodolenerģijās un eh, Vācija, ja mēs ņemam Vācijas vēģa enerģijas piemēru, tad tās ir septiņas darbietas tā ir realitāte. Mums ir uh, skaidrošanas deficīts mūsu līdzpilsoņiem. Grūti to izskaidrot, bet tā ir šodienas racionalitāte. Kolēģis Federlē, vēl viena zilā kārtība, kolēģis Federlē. Aizmirst Kelī kungam pa pateikt par uh, autortiesībām. Mums ir. Uh, jā, par eh, es to atbalstu, bet mums ir jāatbalsta Eiropas rūpniecības tiesības, bet mēs nedrīkstam izveidot politisku hausu šeit. Otrkārt, Kariņkungam Zviedrijā mums ir ļoti augsts CO2 nodoklis papildus Eiropas ETS sistēmai, un tomēr mums ir konkurētspējīgāka sistēma nekā citās valstīs. Tad, kad es eh, saņemu rēķinu, nu, tas ir zemāks nekā um, cit, eh, citus gadus, bet šeit ir vajadzīgs arī um, funkcionējošs tirgus. Funkcionējošs tirgus ir ļoti nozīmīgs, un ja mēs nevirzīsimies uz priekšu, tad mēs grausim Eiropas vadošās, vadošo lomu, lai panāktu globālu vienošanos. Mums ir jāpanāk tas, ka mums ir spēcīga e, nostāja un, un mums ir jādomā par to, ka mēs savu nozījumu uh, ne, e, savu nostāju negraujam. Krišānis, vai tu vēlies kaut ko vēl teikt? Viss ir skaidrs šajā diskusijā. Pilnībā piekrītu, ka tirgus un, un cenas, e, nu, tie ir tādi, nu, cienējspēk šajos aspektos, protams. Labi, paldies. E. Galvenais saruna vedējs apvienāciju konferencē tātad uh, Parīzē klimata ģenerāla direktorāts Mesker kungs, lūdzu jums vārds, jūs pārstāvēt tātad šo ģenerāla direktorātu, komisijas vārdā, paldies, saka Mesker kungs, komisijas vārdā labprāt arī dažas vārdas paudīšu. Es domāju, ka no šīs diskusijas mēs varam konstatēt, ka principā kopumā pilnībā atbalstam itre komitejas atzinumu. Protams, mums arī ir sirdītu um, Eiropas rūpniecības nozars un citu nozaru konkurētspēju. Ir eh, jādomā par to, kā atrisināt to oglekļa flārneses jautājumu un ir sevišķi jāpanāk tas, lai sevišķi vislielākās ekonomikas arī uzņemtos saistības un kļūtu par šīs Parīzes vienošanās, Parīzes uh, līguma parakstītājām, kam būs nepieciešams zināms tāds pat, ja Parīzē tiks saņemts attiecīgs lēmums, tad būs attiecīgi jāsagaida, kamēr tas, tas tiek ratificēts visās valstīs. Un tas nozīmē, ka, ka 196 sarunu vēdēji vai galvenie sarunu vēdēji, nu viņiem būs uh, jāatgriežas nacionālos parlamentos un jābūt parlaments uh, ratificēt šo līgumu. Tā kā Parīze šādā ziņā nu, nav parlamenta iesaistīšanās uh, galvenais punkts tā sacīt. Es domāju, ka vispār būs mūsu rīcībā vismaz vairāk mēnešu, lai spriestu par to kādas tad būs eh, implikācijas sekas eh, rūpniecībai. Nozarēm. Nu, es domāju, ka tas varētu sekmēt tehnoloģiskās inovācijas Eiropā, es to atbalstu. Kā jūs zināt, eh, priekšsētājs Junkers vēlas viennozīmīgi arī, arī plūkt šos augšos labums turpmākajās desmitgadēs, lai veidot jaunas darba vietas, nodrošināt Eiropā šo konkurētspējas potenciālu un panākt to, ka mēs paliekam industriālo uh, rūpnieciski attīstīto valstu avangardā. Bet, protams, jāatbalsta arī attīstības valstis. Tām ir pamatotas uh, nepieciešamības vajadzības. Varbūt ne visas gan jāatzīmē, ja jārunā par pamatotām vajadzībām. Varam piedāvāt arī savu tērnisko palīdzību, arī pieredzi. Desmit gadus esmu strādājuši pie klimata un enerģetikas politikas uh, Eiropā kopā ar partneriem, ar Ķīnu, piemēram, Ķīna, sadarbība ar Ķīnu ir ārkārtīgi svarīgs mūsu klimata un enerģētikas globālās eh, politikas elements. Vai te nav runa vien par Parīzes eh, konferenci, bet arī jāturpina divpusēja sadarbība, lai pārliecinātu mūsu partnerus. Un es domāju, ka ar ASV un Ķīnu sadarbību pēdējo desmit gadu laikā, desmit gažu laikā ir ritējusi neslikti. Pagāja, ka, zināms, laiks pirms uh, tā sāka ieklausīties, bet eh, es domāju, ka tagad ir pamatots jūsu uzņēmumi norādīt, ka abas eh, valstis ir gatavas un vēlas panākt labu iznākumu sarunās par vīzēm šī gada nogalē. Nu, ar to es domāju, ka priekšsēdējā pietiks no manas puses. Paldies eh, visiem par uzmanību, paldies par šo diskusiju. Nu, un paldies, ka atnācāt, saka priekšsēdētājs. Ir svarīgi ieklausīties jūsu komentārus, Žons, kādēļ mūsu referents vai vēlaties um, minūtīti vai vairāk laika varbūt komentāriem. Nu, nezinu, nevēlas pārlieku gāri runāt. Paldies komisijai un visiem par runāšanu, par, par komentāriem. Kopumā atzīstu, ka mums ir um, labs pamats uh, turpmākam darbam un diskusijām. Daži komentāri par šo benchmarking runājot, jā, to es liekšu aiz auss par uh, subsīdijām, par energoefektivitāti, tie visi ir pamatot argumenti. Par uh, nu, inovācijām, es domāju, ka pateicoties inovācijām, situācija kļūst atraktīvāka. Un runāju par manu, manu, manu vēlēšanu apgabalu Bofordā. Tika. Um, publicēts fantastisks pētījums par to, kā izmantot okeānu paisumu viļņus, ja, lai, lai energo kontekstā un tā. Un līdzīgi pētījumi daudz kur figurē. Par agro biznesu nevajadzētu aizmirst, jo nu, no vienas puses ir jāatcerās, ka mums jāapvaro pasaules iedzīvotāji, tā kā pārtika ir nepieciešama mūsu puses, mēs nevaram sasēt savu rokas un teikt, nu, tā vai citā to nevar darīt, ja, un citās valstīs, lūk, tur, tur apmežošana notiek un kas un tā. Tas jāpaturprātā. Un atsaucoties kolēģi Kāriņa sacītu, es aizstošu vienošanās ir svarīga, bet te ir svarīgs tāds diplomātiskās taktikas jautājums. Vai mēs braucam uz Parīzi un sakam, nu ziniet, neatkarīgi no tā, kas notiek, nu, būs mums satošie mērķi, vai arī mēs sacītu, nu ziniet, mēs esam gatavi iet pa šo ceļu, bet tad jums jānāk mums līdzi, ja nē, tad, tad, nu, skatīsimies, nu, pārskatīsim savu, savu nostāju. Tas ir taktikas jautājums savas saistības pildīsim, to jau esam paveikuši, bet katrā ziņā mēs nevaram uzreiz uh, atklāt kārtas, jo sevišķi runa par nedemokrātiskiem režīmiem, teiksim, autokrātiskiem režīmiem vai diktatūrām, ja? Nu, kur uh, viss, kas rūp policijiem, ir palikt vien pie varas. Tā kā mums jāpatur atklāt dažādas opcijas ceļās Parī, Parīz. Ja panāksim globālu vienošanos, tad glābsim pasauli. Ja nepanāksim globālu vienošanos, tad, diemžēl, pasauli glābtu netiks. Uh, ja sevišķi Ķīna, kas saro par 25% no emisijām, ja, ja Ķīna tās samazinās, nu tad jau būs labi. Nē, bet paldies vēlreiz visiem par komentāriem, ņemšu to visu vērā turpmākajā darbā. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies visiem kolēģiem. Grozījumi. Par atzinumu projektu 30. jūnijas, tātad ir termiņš, grozījuma iesniegšana līdz 12. pēcpusdienām. Nu, pusdienā kā respektīvi līdz 12. Nu, vairāk kā mēs vēl divas nedēļas jūsu rīcībā. Un tad nākamā, nākamais etaps ITRE komitejā balsojums septembra sākumā kaut kad. Bet svaigākais līdz jūnija beigām iesniegšu jūsu grozījumus. Un paldies, un trijos turpināsim pēcpusdienas sesiju. Pēdējo tātad mūsu tātad sanākšanās cēlīna, 3,5 stundas turpināsim pēcpusdienā. Paldies visiem par uzmanību un. Šīs un otras daļas galā.